gaitā. Un, un es aicinu jūs visu arī balsot pēcpusdienā. Paldies! Paldies! Līdz ar to šī sanākšana šajā daļā, sa, apspriedi šajā daļā ir noslēgušās un ceru, ka 11.30 mēs nobalsosim par, par šo dokumentu. Nākamais jautājums ir Eiropas komisijas paziņojums ASV internetu uzraudzība Eiropas Savienības, attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem NSA prizma programma. Jāsaka, ka šeit būs runātāju rauns. Nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Vispirms es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvēji, ko pārstāvim Borkungam kurš pārstāv paudīs komisijas viedokli. Jā, priekšsēdājs kundze, paldies. Es lasu šo komisijas paziņojumu. Es šodien pārstāvu vi, eh, pre, viceprezidenti Redings kundze, kur diemžēl nevar ierasties. Eiropas Komisija ir uztraukusies par to, ka ASV iestādes apstrādā Eiropas Savienības pilsoņu datus, kur izmanto lielāko ASV tiešsaistes pakalpojumu sniedzējus. Tādas programmas kā Prism un likumi, uz kur pamata šādas programmas tiek atļautas, potenciāli apdraud potenciālās tiesības uz potenciāli apdraud tiesības uz privātumu un Eiropas Savienības pilsoņu datu aizsardzību. Eiropas Savienības pilsoņi ir pārmatoti nobežoj, nobežījušies par to, kas tiek darīts tā saucamajā mākonī un arī ar viņu personas datiem. 17% Eiropas Savienības pilsoņu bija uztraukušies, ka dati varētu tikt izmantoti citiem mērķiem nekā sākotnēji norādīts. Prīzmas, prīzmu gadījums parāda, ka Eiropas Savienībā un ASV ir atšķirīga attieksme pret datu aizsardzību. ASV tiesības sistēmā tikai ASV pilsoņiem un dzīvi iedzīvotājiem ir konstitucionālās garantijas. Eiropas Savienībā savukārt ikviena personas dati un komunikācijas konfidencialitāte tiek ievērot neatkarīgi no valsts piedarības. Ziņojumi ir vieši īpašas bāžas, bet juridiskais jautājums, kas ir pamatās, šeit nav nekas jauns. To komisija jau pagātnē ir izcinājusi, un es jums došu tikai vienu piemēru Komisija jau izvirzīja jautājumu par tiesību aizsardzības iestāžu pieeju Eiropas pilsoņu personas informācijai jautājumā par sarunās ar ASV par vispārēju datu aizsardzību policijas un tiesu, tiesu sadarbības ietvaros. Viceprezidente Redinga saņēma pilnvarojumu risināt sarunas par šo vienošanos ar ASV, un viņa informē šo parlamentu par un Libe komiteju par šo sarunu gaitu. Komisija aicina ASV uzņemties skaidras saistības par to, ka tiks ievērotas Eiropas pilsoņu fundamentālās tiesības uz datu aizsardzību un arī iespējas vērsties tiesās tādā pašā veidā, kā tas ir iespējams Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājiem. Runājot par prizmu programmu, komisija pēc iespējas drīzāk risinās šo jautājumu ASV iestādēs, prasīs paskaidrojumus par to, vai pieeja personas datiem prizmu programmas ietvaros tiek veikta tikai atsevišķos gadījumos, kad ir konkrēts aizdomas, vai arī, kad ir iespējams datus apstrādāt masīvi, masveidā. Viceprezidente Redinga apņēmīgi un enerģiski izvirzīs šo jautājumu nākamajās ASV un Eiropas Savienības sarunās Dublinā. ASV kontekstā Eiropas Savienība var izmantot savus spēcīgos tiesis, tiesību aktus tieši attiecībā uz šo situāciju un datu aizsardzības aizskaņā ar šā brīža tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā datu aizsardzības direktīvu, kas tika pieņemta 1995. gadā. Attiecībās dalību valstīm katras valsts tiesa uh, nosaka, vai dati ir no pārsūtīti likumīgi, ievērojot dalību valsts, Eiropas vai starptautisko tiesību principus. Komisija ir pārliecināta, ka paustās bāžas ir jāņem vērā. Mums ir jāņem, jāskatās datu aizsardzības uh, tiesiskais regulējums un Redings kundze norāda, ka ir jāsaglabā šā brīža augstais tiesība aizsardzības līmenis, jāatjaunina pilsoņu tiesības, jāgarantē, ka netiek pārkāpts privātums un ka tiek dot reāla piekrišana, ka tā ir vajadzīga. Konkrētāk, Eiropas Savienības datu aizsardzības reformai būtu jānodrošina tas, ka Eiropas Savienība spēj rīkoties attiecībā uz tādām situācijām, kādas rada prizma programma, ņemot vērā teritoriālo piemērojumības jomu. Eiropa uzņēmumu, kas nav Eiropas uzņēmumu, bet strādā Eiropas Savienībā, ir, viņiem, tiem ir jāpiemēro pilnībā Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi. Viņa apstādātājiem ir jāuzņems pilna aizsardzība un jāpiemēro stingri noteikumi saistībā ar datu pārraidi starptautiskā līmenī, lai nepieļautu kolīziju, eh, tiesību normu kolīzijas, ir nepieciešama datu uzraudzība un tiesību aizsargājušiem iestādēm jānodrošina, kā ASV saņem informāciju pa konkrētiem juridiskiem kanāliem, piemēram, ASV un Eiropas Savienības startautisko tiesisko palīdzību līgumiem, izveidotiem kanāliem. Mums ir skaidrāk jāprecizē tiesiskā regulējuma nosacījumi un nosacījums atskaņā ar kuriem trešās valsts spriedums ir piemērojams saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Komisija izskatīšos priekšlikumus cienītie deputāti. Komisija uzskata, ka, ja mēs pieņem šo priekšlikumu, tad mēs nepieļautu tiesisko nenoteiktību gadījumos, kad uzņēmumi savāc datus, bet viņiem ir, e, tie, šiem uzņēmumi, šiem, šie uzņēmumi ir pakļauti atšķirīgām jurisdikcijām. Mums ir pilnībā jānodrošina Eiropas datu aizsardzību un jāpanāk šīs paketes ātra pieņemšana. Paldies, Borgungs! Un tagad politisko grupu pārstāvju vārdā es gribētu dot vārdu Weberkungam. Jā, komisār. Priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs. Mani dati pieder man, tas ir pamatprincips, kas valda Eiropas domāšanā attiecībā uz datu aizsardzību. Un arī valsts ievēro datus, ievēro pamatprincipu, ka mani dati pieder man. Un es paļaujos uz to, ka valstī ir jāievēro šī prasība. Un arī tāpēc šie te notikumi attiecībā uz ASV izraisa liels bažas un ir labi, ka mēs tagad no jauna sāksim debats ar Amerikas Savienotajām valstīm par šiem jautājumiem par um, apiešanos ar personas datiem. Tas ir nepieņemam, un es gribētu arī tautas partijas grupas vārdā to noteikt. Tas ir nepieņemam, ka Amerikas Savienotajās valstīs dažādi datu standarti pastāv dažādi standarti attiecībā uz uh, vietējo iedzīvotāju datu aizsardzību un uh, ārzemju iedzīvotāju datu aizsardzību. Tas mūsu amerikāņu draugiem ir jāzina. Mums ir jādefinē savi mērķi. Pirmkārt, mums ir nepieciešama caurskatāmība, mums ir jāzina, kas notiek. Un tāpēc komisija, tīpaši viceprezidenta Viviana Redinga, tad, kad ieradīsies Dublinā, uzstās uz caurskatāmību un runās par pastāvošo pasākumu īstenošanu. Otrkārt, mēs vēlamies caurskatāmību no firmām, tad, kad Google, Facebook un citas organizācijas ievāc datus no iedzīvotājiem un no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tad ir mums arī jāzina, kā viņš šos datus izmanto. Treškārt, mēs vēlamies arī noskaidrot apvienotās karalistas lomu. Ir tādas ziņas, ka. Uh, arī apvienotās karalists slepenie dienesti nodod amerikāņiem šos te datus eh, par Eiropas iedzīvotājiem. Internets ir globāls eh, tīmeklis, un tāpēc mums ir nepieciešama vienot standārti. Komisija šobrīd strādā pie pamadokumenta attiecībā uz sadarbību policijas un tieslietu jomā. Tas ir labi. Varbūt mums ir jādomā ne tikai par nolīgumu policijas un uh, tieslietu sadarbības jomām, bet arī par eh, globāliem standartiem, ar kuriem būtu jā, jāpanāk vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Piektkārt, mums ir nepieciešams Eiropas eh, mākoņu datošanas nosacījumi, jo tikai tādējādi mēs varēsim garantēt saviem iedzīvotājiem, ka šie dati tiks aizsargāti pēc Eiropas standartiem. Un sestkārt mums ir nepieciešama moderna Eiropas Savienības datu aizsardzības sistēma. Un mēs varēsim nodrošināt un pieprasīt no amerikāņiem tādu rīcību tikai tad, ja Eiropā īstenosim tāds moderns un ļoti stingrus datu aizsardzības standartus. Uh, Un ja mēs padomājam, cik milzīgi apjom, datu apjomi tiek uzglabāti un cik ātri tehnika progresē, tad mums ir jābūt gana drosmīgiem, lai noteiktu skaidrs robežu šajā attīstībā, kāds ir ierosinājis arī komisija. Es gribētu ierosināt, lai 9. jūlijā mēs eh, balsojumā par to nobalsotu, mēs nedrīkstam vilcināties, un es gribētu padomē teikt, ka tai vajadzētu izbeigt uh, noņemties ar sīkumiem, bet pievērsties šiem svarīgiem jautājumiem un panākt rezultāts. Un visbeidzot, dārgie kolēģi, mums tāds partijas grupē ir ļoti būtiski arī noteikti pateikt, ka Amerikas Savienotās valsts ir mūsu partneri attiecībā uz avio pasažieru datiem. Mums neizdevās panākt savu, bet būtībā. Uh, bet Eiropas iestādēs ir guvušas labumu no šī izvērtēšanas pro, um, procesa attiecībā uz cīņu pret uh, terorismu. Tika novērsts vēl viens Madrides terora akta mēģinājums, pateicoties tam, ka Amerikas Savienotās valsts deva mums brīdinājumu, tīpaši, ja mēs runājam par uh, SWIFT datiem un PNR datiem, tad ir jāsaka, ka te daudz kas ir uh, uzlabojies. Amerikas Savienoto valstu ceļš varbūt nav mūsu ceļš, bet mums, mēs strādājam pie kopīgiem mērķiem un mums ir kopīgi darbi, kas ir jāpaveic. Paldies! Paldies kolēģim Weberkungam, un tagad kolēģis Marais, S&D grupas vārdā 4 minūtes, lūdzu. Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, sociālistiem demokrātiem. Pagājušajā nedēļā laikrakstā Guardian publicētā informācija attiecībā uz uh, ASV programma NSA prizma par e, datu izmantošanu, ko, ko lieto Apple, Facebook, Google, Microsoft, e, Microsoft Skype, YouTube un e, citas lielās kompānijas, protams, ir šokējusi Eiropas iedzīvotājs. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka drošība ir ļoti svarīgs jautājums, bet tajā pašā laikā uh, Šie jaunumi ir lauzuši mūsu uzticību. 13. un 14. jūnijā gaidāmā ministra tikšanās mūsu skatījumā ir mm, brīdis, kad mūsuprāt parlamentam vajadzētu atbalstīt komisiju, lai saukt pie atbildības Amerikas Savienotās valsts par to, ko tās ir darījušas un kā tās ir izmantojušas mūsu iedzīvotāju datus. Uh, kas eh, nav bijis nepieciešams eh, cīņā pret terorismu un cīņā par mūsu iedzīvotāju drošību. Tā ir eh, informācijas izmantošana, kas ir lauzus mūsu uzticību cīņā it kā par drošības saglabāšanu. Te na, trūkst līdzsvars starp drošības garantēšanu un uh, vajadzīgo rīcību. Laikraksts tos The Guardian un Washington Post rakstītā informācija liecina par to, ka ka tiek atvieglot piekļuvi slepenajiem dienestiem dažādi, dažādu, dažādās interneta vietnēs un ir uh, un līdz ar to tiek izmantoti šie te personas dati. Mēs esam īpaši nobežījušies, ka šāda masveida izma personas datu izmantošana Amerikas Savienotajās valstīs varētu būt notikusi iepriekš minēto kompāniju darbībā. Mēs esam arī nobežījušies par to, ka trūks transatlantiskā juridiskā ietvera, lai nodrošinātu šādu datu apstrādi. Un uh, kopš 2011. gada īstenotā, īstenotās vienošanās par datu aizsardzību nav tikušas ievērotas. Uh, ir jānodrošina, lai tad, kad tiek uh, apstrādāti šie mūsu dati, tiek, tiktu ievērot augstu datu aizsardzības standarti, kas ir nodefinēti mūsu priekšlikumā. Šajā kontekstā mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, izstrādāt Eiropas Savienības eh, datu aizsardzības eh, standartus, un tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un visbeidzot, mēs domājam, ka īpaši uzmanība ir jāpievērš datu plūsmām, tad, kad būs runa par svarīgiem Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu nolīgumiem. Mēs ļoti labi apzināmies, kāds ir komisijas saistības eh, savu ASV pie atbildības attiecībā uz datu plūsmu apstrādi, bet tas ir ļoti svarīgi, tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz programmu NSA prizmu. Proti ir jānodrošina Eiropas Savienības iedzīvotājiem aizsardzību. Piemēram, manā valstī apvienotajā karalistē tik tiešām šī uzticība ir laust un pastāv ļoti liels bažas par to, kas notiek ar mūsu datiem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir eh, jārīkojas un jāsauc Amerikas um, Savienotās valsts pie atbildības par to, ko tās ir darījušas. Un Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jādod garantijas, ka viņu datu aizsardzības standarti tiek ievēroti. Lielas paldies, Lielas paldies Marais kungam. Eh, es atgādināšu kolēģiem, ka saskaņā ar politisko grupu lēmumu eh, te nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra, tāpat arī nav iespējams izmantot zilās eh, kartītes priekšrocības, par to vienojās eh, politiskās grupas attiecībā ar šīm debatēm, un tagad vārds Entveltas kundzē, kas uzstāsies Alda grupas vārdās trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisārkungs. 500 eh, miljonu Eiropas iedzīvotāji bija šokā atklājot, ka viena valsts var uzzināt eh, ikvienu detaļu attiecībā uz viņu privāto dzīvi. Un tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo pats prezidents eh, kongresā eh, runāja par šo jautājumu. Tad, ko tad mēs redzam Eiropā? Mums ir um, sabiedrības veselības komisārs, kas ir ieradies, uh, lai runātu par šo jautājumu. Prezidenta Barozu, kam bija um, uh, jāmec helikopterā un jābrauc cik vien ātri var šurp, lai diskutētu par šo jautājumu, nav ieradies. Kur ir atbildīgais komisārs, kur ir galvenie politiskie līderi Eiropā? Bet, kolēģi, mums ir jāparaugās arī uh, pašiem uz sevi. Tukšā plenārsēžu zālē Šajā pašā parlamentā pirms eh, desmit gadiem mēs nolēmām eh, veikt eh, smagu parlamentāro izmeklēšanu, bet šobrīd mums te ir tikai saujiņi deputāti, lai runātu par 500 miljonu pilsoņu likteni. Mēs atstājam novārtā pilsoņus brīdī, kad jau tā uzticēšanās Eiropas Savienībai ir tik zema. Un tagad pievēršoties jautājumam pašam. Uh, Mums uh, nevajadzētu būt īpaši pārsteigtiem atklājot, ka amerikāņi mūs izspiego, jo mēs to zinājām. Mums uh, jautājumi ir tikuši uzdot atkal un atkal no jauna, bet uzdot jautājumus komisijā ir tā, kā sarunāties ar sienu. Man ir garš saraksts ar tādiem jautājumiem, kurus esmu iesniegusi un uz kuriem atbildes neesmu saņēmusi. Uh, par ASV eh, likumdošanas ekstrateritoriālo piemērošanu, piemēram, un tā tālāk un tā joprojām. Dalībvalstis. Um, Merkels kundze ir uzdevusi jautājumu amerikāņiem, lūdzot skaidrot šo jautājumu, bet kas tad notiek? Dalībvalsts izmanto tādus kā dubultus standartus attiecībā uh, pret pilsoņiem, un tad mēs brīnamies, ka pilsoņi vairs neusticas valdībām, bet uh, valdības neusticas pilsoņiem vēl vairāk. Kā mēs uh, varam teikt va valdībām Ēģiptē, Irānā un citviet? Um, to, ka viņiem nevajadzētu spiegot savus, izspiegot savus pilsoņus, ja mēs uh, darām to pašu šeit Eiropā. Mēs um, zaudam, zaudējam ticamību. Es dzirdēju, ka gandrīz um, visi uh, kolēģi atsaucās uz īpašajām attiecībām, kāds mums ir ar šo labāko draugu un ciešo um, sabiedroto. Bet vai jūs ieklausījāties Obamas teiktajā? Ja Viņš teica, mēs neizspiegojam pils, eh, ASV pilsoņus, mēs izspiegojam tikai ārzemniekus, ārzemniekus, bet tiesa mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, tad par kādām īpašām attiecībām mēs varam runāt. Un um, turpmāko pēdējo 12 gadu laikā eh, cīnoties pret terorismu, Eiropa ir uh, atkāpusies no saviem principiem soli pa solim, uh, cenšoties uzturēt šīs īpašās attiecības ar ASV. Uh, Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Šis ir jautājums, kas ir jāizlemj um, politiskiem vadītājiem Eiropā, lai aizsargātu pilsoņus, un tas ir jādara tagad. Paldies, Entvelts kundzei. Un tagad vārds Albrecht kungam, kas uzstāsies zaļo grupas vārdā uz pusotru minūtu. Liels paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Es pilnībā piekrītu tām bažām, kuras izteica visu politisko grupu pārstāvi, un es vēlētos teikt, ka te ir runa ne tikai par datu aizsardzību, te nav runa tikai par nelielu tehnisku jautājumu, runa ir par likumu varu un demokrātiju, jo abi šie principi nav savietojami ar masveidu pilsoņu uzraudzīšanu visā pasaulē. Tāpēc mums ir jāceļ kājās un jāsaka, ka masveida. Um, uzraudzīšana nav pieļaujama, mums ir nepieciešams spēcīgi datu aizsardzības principi, mums ir jāaizstāv demokrātija un likumvara, bet tāpat arī jānodrošina uh, drošība digitālajā tirgu vai tirgu kopumā. Tāpēc mums, kā Eiropiešiem, ir jārēģē, izveidojot savus datu aizsardzības principus, aizsargājot savu pilsoņu tiesības vispirms un pēc iespējas ātrāk jāizlem par piedāvāto likumdošanu par datu aizsardzību ar spēcīgiem standartiem, arī kas attiecas uz informācijas eh, tālāku nodošanu jo runa ir arī par uzņēmumiem, kas eh, apstrādā masveida informācijas plūsmu un tālāk eh, piedāvā iespēju trešām iestādēm piekrīt, piekļūt šiem datiem. Ja mēs tik tiešām vēlamies eh, drošu Eiropas mākoņu datošanu, mums ir nepieciešams spēcīgi datu aizsardzības noteikumi, kur ir piemērojami un kas nodrošina skaidrs noteikums attiecībā uz datu nodošanu tālāk. Un tālāk, kas attiecas uz ietvaru nolaigumu ar ASV, vēlos teikt, es tik tiešām vēlos strādāt pie šī jautājuma un vienoties par principiem ar ASV, bet tāpēc mums ir nepieciešama kustība arī otru pusi Atlantijas okeānam. Mums ir nepieciešams likumdošanas izmaiņas, jo bez tādām mums neizdosies vienoties par kopīgu pamatu. Paldies! Paldies! Un tad es dodu vārdu Kirkhopa kungam no e, konservatīvo un reformistu grupas. Priekšsētājs kundz komisāri, šī dienas debates ir par pilsoņu uzticēšanās vairošanu un ņemot vērā valdības un to valdību un aģentūru saukšanu pie atbildības, kuras kalpo viņu aizsardzībai. Tās ir jākaunina jo tās darbojas ārpus likuma. Valdības un Eiropas komisija jau šorīt ir pauduši bāžas un ir jāatzīst, ka šobrīd tomēr vēl ir par agru izdarīt gala secinājumu. Šeit mēs stāvam jau rādot ar pirkstu, daži no jums jau pauž antiamerikāņu retoriku, retoriku vērš pret komisiju, bet tas ir pārāk pazīst, neapšaubāmi. Mēs tagad ieņemam lielas pozas, bet mums nav pierādījumu. Šī plenārs, eh, šīs plenā, parlaments bieži vien mēdz nosodīt pirms tiek atzīts vainīgais. Mums ir jāturpina vienošanās par datu apmaiņu ar ASV, ko es un man grupa atbalstam. Galvenais šeit, lai mēs aizsargātu savus pilsoņus pāri savām robežām, ir mūsu attiecības ar citām valstīm un jābrīdina daži šī parlamenta deputāti, kuri mēģina eh, nevis atrast kopīgas vērtības, bet atstumt mūs citus no cita. Mums ir jāatrod līdzsvars pilsoņu aizsardzībā pret globāliem draudiem. Mēs nedrīkstam no otras puses arī iet pārāk tālu, veicot piesardzības pasākumus bet aizsargātāju panākumi parasti tiek noklusēti, bet neveiksmes tiek izbazūnēts tuvu un tālu. Tiek teikts, ka tiek lietot tehnoloģijas pret nevainīgiem pilsoņiem, bet teroristi arī nesnauž, un tāpēc mums viņi ir jāapsteidz, bet informācija ir arī jāizmanto arī ievērojot demokrātiskos principus un juridisku uzraudzību. Protams, mēs Mums jāsaprot, ka mēs nekļūstam brīvāki, kaut ko ierobežojot, un mūsu lielākais ieguvums, protams, ir likumīgums, tāpēc mums politiķiem dažreiz ir jāatgādina tiem, kam ir mazāk redzama vāra, ka pilsoņu brīvības nodrošināšanai nebūtu jānāk par demokrātijas cenu. Dažiem šeit būtu vērts arī atcerēties, kas ir īstais ienaidnieks un kur tas atrodas, kad mēs sadarbojamies ar sadarbot, sabiedrotajiem mums ir vajadzīgas atbildes, bet draugi visvairāk mūs dzirdēs tad, kad mēs runājam, nevis kliedzam. Paldies, priekšsētā kungs, un tad kolēģis Paška no EFT. Predsedujúca, vážený pán komisār, priznám sa, eh, že ma... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es esmu sašuts par informācijas noplatināšanu par eh, slepeno prizmu programmu. Aģentūras kopš 2007. gada ievāc informāciju par mūsu iedzīvotājiem un izvērtē šo visu elektronisko komunikāciju, kas iet cauri amerikāņu kanāliem. Un tas apliecina, ka Viņi pārkāpj mūsu pilsoņu tiesības uz privātumu. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu Eiropas iedzīvotāju izspiegošanu, jo šāda te šāda praksa ir nelikumīga gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Amerikāņu kompānijas ir ļāvušas piekļūt ASV valdībai šādu veidu informācijai un līdz ar to tiek pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana. Tāpēc mums ir jāveic izmeklēšana un mums ir jāizteno tādu pašu pasākumu un sankcijas pret šādām kompānijām, kādas mēs piemērojam attiecībā pret tiem, kas pārkāp mūsu likumus. Mums ir eh, tas jānorāda saviem amerikāņu partneriem. Šī praksa ir nožēlojama. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu kolēģei Veržjā kundzei, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties jūs teiktajā, komisāra kungs, um, man gribas teikt, vai jūs uh, par mums smējieties? Es zinu, ka jūs neko nezināt par šo lietu, te būtu jābūt uh, Redings kundzei. Bet uh, Britu preses atklātā informācija uh, par šo te prizmu programmu uh, apstiprina tikai to, ko saujiņi mūsu vidū uh, nu, nosod jau ilgāku laiku. Uh, um, ASV vice uh, prezidents uh, šeit 2010. gadā informēja mūs par to, uh, cik lielā uh, mērā tiek aizsargātas ASV pilsoņu tiesības. Uh, pateicoties viņa teiktiem, mēs zinām, ka NSA um, piekļūst uh, tiešā veidā deviņu uzņēmumu. Mēs uh, to vien dzirdam, ka šis jautājums tiek uh, rūpīgi izskatīts. Un jā, tik tiešām Obama pats to ir atzinis. Uh, Un viņš ir pateicis arī, ka šī uh, uzraudzīšana neatiec uz ASV pilsoņiem un uz to darbību, kas notiek ASV teritorijā. Uh, acīm redzot, ir tikuši pārkāpti likumi, bet, lai nu tā būtu, uh, mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki tiek izspiegoti. To mēs sakam jau mēnešiem ilgi. Eiropas pilsoņiem nav tādas pašas tiesības kā ASV pilsoņiem. Uh, šī informācija tiek masveidā savākta un nav iespējams neko teikt. Eiropā kontrols iestādes arī nepārtraukt mums par to informē. Un mēs sakam, nu, pietiek. Jūsu uh, mandātu pārstāv atgriešanos šīm sarunām neko nepanākuši. Mēs esam noraidījuši arī akta, tāpēc, ka mēs vēlamies, lai Eiropas pilsoņiem būtu tādas, tādas pašas tiesības kā ASV pilsoņiem uz datu aizsardzību, bet eh, tas noved tikai un vienīgi pie divkosības, un mums ir jāpieprasa no ASV eh, Eiropas Savienības pilsoņu datu aizsardzību. Paldies! Paldies, Veržā kundzei! Paldies, un beigās es došu vārdu Ernhauser kungam no neatkarīgajiem deputātiem. Paldies, godātie deputāti. Ko jūs teiktu, ja katru dienu 24 stundas diennaktī ASV slepenie dienesti jūs izsekotu? Uh, analizēt jūsu datus, bet jūs, eh, jūs tam noteikti nepiekristu, bet digitālajā vidē tas notiek. Miljoniem cilvēku datu tiek uzraudzīti 24 stundas dienaktī. Šeit mēs esam atbildīgi par to, lai pamatiesības tiktu ievērots, bet šī programma ir pretrunā ar pamatiesībā, bet ko mēs daram? Uh, mēs eh, attiecībā uz eh, avio pasažieru datiem, mēs ļaujam, ka amerikāņi mūs gazājas eh, degunu, tā nedrīkst. Ir, pie, ir pienācis laiks, lai mēs uzņemtos atbildību, lai mēs sāktu kaut ko darīt lietas labā, lai mēs izdarītu spiedienu, lai šī praksa izbeigtos. Mums ir jāuzsāk izmeklēšana, mums ir jāraugās, kādas tiesiskās seks ir šai programmai un kāda Eiropas slepenie dienesti gūst labumu no šiem datiem vai Eiropals gūst labumu no šiem datiem. Un es domāju, ka mums ir jāuzaicina šeit šajā parlamentā arī amerikāņu pārstāvi, lai viņi mums atskaitītos. Es domāju, ka tas nav savietojams ar brīvu demokrātiju. Paldies! Paldies, Erhaz kungs, un visbeidzot es došu vārdu komisāram Gorborgam, kurš sniegs kāla secinājums. Paldies, priekšsēdētais kundze, un komisija jāteic ir tikpat nobažījusies kā parlaments par šo sprīzmu skandālu, un es nodošu Redzīgas kundzei tālāk ziņu par mūsu diskusiju, un jāteic, ka 19. jūnijā Redzīgas kundze uzrunās juridisko komiteju, kurā varēs diskutēt ar Lībe komiteju ne tikai par notikumiem, kas būs notikuši līdz tim, tam datumam, bet arī uh, viņi varēs reportēt par nākamu piekdienu Dublinā panākt tikšanās laikā panāktajiem secinājumiem par to, kāda veida bažas tur ir paustas, un atskaitīsies arī par to, kāda veida paskaidrojumi ir saņemti no apvienotajām valstīm. Šī debata ir bijusi vērtīga, pat ja tā ir bijusi īsa. Te ir divi veidi domas, kas it kā vienotrai nerunā pretī, viena no tām ir, ka vajadzētu precizēt, konkretizēt visu ar ASV un pateikt, ka tad, kad ir runa par Eiropas pilsoņu informāciju, ir jāpiemēro Eiropas noteikumi, un ka mēs neesam mierā ar to, kādā līmenī ASV aizsargā datus. It īpaši, ja mēs lasām Guardian kā teica Morais kungs, ir tātad īpašs mehānisms, ar kur ASV valdība piekļūst informācijai. Informācijas avots min citēji informācija valdība ir guvusi pieeja, kura, kurai tā nedrīkst piekļu informācijai, kurai tā netidrīkst piekļūt. Valdība iet tālāk nekā tā drīkst, citādi beigas. Tātad mēs drīkstam uzdot, mums ir tiesības uzdot jautājumus nākamajam ministru samitā par to, kas tiek darīts attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, bet tāpat laikā es arī atzinīgi vērtēju Kinkopa kunga at piezīmes par to, ka mēs nedrīkstam aizmirst, kas ir mūsu ienaidnieki. Un es to varu komentēt kā bijušais iekšlietu ministrs desmit gadu laikā. Kas gan būtu organizēta cīņa ar organizēto noziedzību, ja mums nebūtu izlūka informācijas? Bet tiesība aizsargājušo iestāžu frustrācija ir par to, ka teroristiem un organizētiem noziedzniekiem nav noteikumu, bet tiesība aizsargājušās iestādes demokrātiskās valstīs var izmantot tikai, var vilkt rokās tikai tiesību aktu cimdus, lai cīnītos ar to, terorismu. Tāpēc es arī atzinīgi vērtēju pārējos komentārus, kuri, kuros tik teikts, ka mums ir īpašas attiecības ar ASV partneri, mēs esam veikuši svarīgu izmeklēšanu, lai novērstu terorismu. Mums ir partnerība, bet īpašās attiecības ar partneriem, bet mēs nedrīkstam tās ļaunprātīgi izmantot, lai, ne, lai neievarot likumu starptautiskās tiesības. Šis akts ir smalks līdzsvars, bet partnerība paredz, protams, ne tikai tiesības, bet arī pienākumus, jo, ja, īpaši, ja ir īpašas attiecības, tad ir jāievēro arī īpaši pienākumu un neko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotam. Infelds kundzes komentārus es arī vērtēju atzinīgi un atceros arī to, ko teica Kirhop kungs par mūsu īsto ienaidnieku. Es gribētu arī atgādināt, ka priekšlikuma kontekstā vērtīgi arī dažādie deputātu komentāri par Redings kundzes piedāvātās paketes jauno priekšlikumu nozīmi. Komisija šai sakarā ir norādījusi, ka ārpus teritoriālā eh, tiesību aktu piemērošana trešajās valstīs var būt pretrunā ar starptautiskajiem tiesību aktu principiem un ir jāizmanto jau stabili juridiskie kanāli. Komisija ir gatava izskatīt jebkādu veidu ierosinājumus, ko, ar kuriem parlaments uzskatīt par vajadzīgu nākt klajā. Tāpēc mums ir jāsastrādājas attiecībā uz šo paketi, kur dalību, dažas dalībvalsts gribētu nobremzēt. Mums, mūsu kopējais interesēs ir strādāt plec pie pleca pareizajā virzienā, it īpaši ņemot vērā pēdējos notikumus. Paldies, komisāri Borgs, Borg un cienītie kolēģi. Nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir Eiropas fonds visneaizsargātāko, trūcīgāko personu aizsardzībai.